Uh, Plums kundzei tieši manas sveiciens var nodot. Paldies, kolēģi. Juridiskā komiteja 25. aprīļa sēdē Birgits Kolins Langenes saskaņā ar 3. pāntu, 4. punktu mūsu reglamentā ir pārbaudījis un vienbalsīgi ierosinājis to, sakot ar 17. mārtu pār uh, uh, spēkā esošu pasludinātu ierosina tā darīt, vai ir iebildumi? Iebildumi nav, līdz ar to mandāts ir apstiprināts. Konstitucionāla lieta komiteja ierosina 117. Eh, treš, eh,